Es gribēju jums atgādināt, ka rītdien, ceturtdien, 1. martā mēs vēlēsim jaunu priekšsēdētāju vietnieku, kas stāsies Čanēcka kunga vārdā. Esmu saņēmis divu kandidātu vārdus. Dzislavu Krasnodevski piedāvā EKR politiskā grupa un vairāki deputāti atbalsta Indreka Taranda kandidatūru. Hanu Takola ir kļuvis par revīzijas palātas locekli, tādēļ parlaments konstatē, ka viņa vieta ar 1. martu ir kļuvusi brīva. Tagad vārds Takols kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šodien ir mana pēdējā diena šajā cienījamajā institūcijā. Rītdien sākšu strādāt Eiropas revīzijas palātā Luksemburgā. Es šeit strādāju 13 patīkamus darba gadus. Protams, bija daudz izaicinājumu, bija uh, daudz iespēju, un nākamajos sešos gados es. Uh, strādāšu jaunās, man būs jauna pienākuma, man būs jaunas funkcijas, protams, ar zināmām skumjām atcerēšos savus gadus uh, Um, kas tika pavadīta Eiropas parlamentā. Es gribēju pateikties visiem, kas ar mani bija kopā šo 13 gadu laikā. Paldies! Grazie, onorevole Takula. Paldies, Takulas kungs. Mēs novēlam jums panākumus uh, jaunajā amatā. Mēs noteikti turpināsim ar jums sazināties. Un tad, kad mēs runāsim par budžetu, mums noteikti.